Ok, ladies. Lieliski, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Vēlētos sākt darbu. Es ļoti atvainojos, ka nedaudz aizkavējamies ar darba sākumu. Tas tāpēc, ka mums bija kopējā uzklausīšana. Bet, nu, lai kāds arī nebūtu, nu, tagad nu gan ķersimies pie darba. gribētu jums atgādināt, ka šī ir sanāksme aiz slēgtām durvīm. Pirmā mūsu sanāksmes daļa ir aiz slēgtām durvīm, un tas savukārt nozīmē, ka šeit atrasties var tikai deputāti, sekretariāta darbinieki un politisko grupu asistenti. Pat komisijas pārstāvi šeit mm, nav gaidīti. Nu, tā tad patiešām aiz ļoti pat slēgtām durvīm. Un tam ir ļoti konkrēti.